institūcijām, un tas nāk pilsoņiem par labi, un arī šis pārejas laiks tam ir jābūt ierobežotam. Paldies, paldies, priekšsēdētājs kundze, par uh, man doto iespēju izteikties. Paldies, komisāra kungs. Līdz ar to Langena kunga ziņojumu izskatījuši esam noslēguši. Rīt pulkstens 12. būs balsošana. Paldies visiem, kas piedalījās šajās diskusijās. Tagad nākošais jautājums darba kārtībā ir Stolojana kunga ziņojums. Finanšu konglomerātā esošo finanšu vienību papildu uzraudzība. tāpat arī dar, uh, finanšu uh, uzņēmumi. Stolojan kungs, jums tagad vārds četras minūtes. Thank you, Mrs. President. First... Paldies, priekšsēdus kundze. Pirmkārt, es gribētu paust pateicību kolēģiem ēnu referentiem, atzinumu sagatavotājiem un citiem parlamenta deputātiem, kas ir devuši ieguldījumu šī ziņojuma tapšanā. Gribu arī pateikties padomei un komisijai par veiksmīgo sadarbību trialoga sanākšmi laikā, kuras vadīja Šārona Balsas kundze. Gribu arī pateikties Nes kungam, mūsu ekonu padomnieku, par sniegto palīdzību finanšu konglomerātu apjomi rāda potenciāls riskus sā, e, karā ar kapitāla daudz kā te izmantošanu, sarežģītību, kapitāla palielināšanu un arī citiem tādēvētiem grupu riskiem, kad dažādas licences dažādiem finanšu pakalpojumiem tiek kombinētas tādēļ finanšu konglomerātiem ir jātiek pakļautiem papildu uzraudzībai eh, grupas līmenī konsolidētā veidā. Priešlikumā ir paredzēts uzlabot Eiropas likumdošanu uzraudzības jomā divos soļos. Pirmais attiecas uz steidzamākiem jautājumiem, grozot esošo direktīvu un aktualizējot vairākas nozadītīvas. Otrs solis, kas būtu sperams iespējams 2012. gadā, sagatavot priešlikumu jaunai direktīvai attiecībā uz papildu uzraudzību, eh, kurai tiek pakļaut finanšu konglomerāti, balstīt uz šī jautājuma pamatīgāku debatu. Ar parlaments padomas un komisijas vienotiem centieniem ir panākt labs konsens par to, kā ir grozām etsošā direktīva šajā pirmajā posmā. Mūsu galvenie priekšlikumi attiecas uz jaukto finanšu darījumu uh, iekļau, pakļaušanu papildus uzraudzībai. Tajā skaitā alternatīva eh, investīcija pārvaldītāji, pakļaušana uzraudzībai, šai, eh, kas viss tiek pakļauts šajai direktīvai, arī stres pārbaudas šādiem finanšu konglomerātiem nodrošinot, kā jaunās ES eh, finanšu uzraudzības iestādes izdotu vispārīgas vadlīnijas attiecībā uz eh, finanšu konglomerātu uzraudzību vienotā komitejā. Arī ar maksātnespējas otrās direktīvas grozīšanu, nodrošinot papildu uzraudzību, ņemot vērā otro solu. Mūsu ziņojumā, attiecībā uz otro uh, solu, tātad mūsu ziņojumā ir klauzula iekļaut, aicinām komisijai papildus uzraudzībā attiecībā uz neregulētām iestādēm īpašs uzraudzībai tātad pakļaut, uh, kur īpašniekas ir plašākas nefinanšu grupas, kuru uh, vispārējā aktivitāte banku uz, uh, investīciju un apdrošināšanas sektorā materiāli lielu lomu spēlē finanšu tirgu kontekstā. Šeit iedrosinām uh, obligātus stres testus grupas līmenī. Paldies par uzmanību. Paldies Stolajāna kungam un tagad atkal vārds komisāram Barņē. Merci beaucoup, madame la présidente. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Dārgie deputāti kungi, un tikko Šarona Bols kundze runāja un arī Švinbornas kundze runāja par dialoga nepieciešamību un uh, to, ka jāapvieno mūsu uh, centieni. Esot ASV un arī Eiropā ļoti bieži redz šīs atšķirības, un tas jāievēro. Atšķirības, kas pastāv uh, Eiropas un ASV banku sektoros. Ir daudz atšķirības. No sākumā Eiropas uh, banku sektors uh, finansē 3 ceturdaļas ekonomikas, un ASV tā ir tikai 1 ceturdaļa. Bāzela 3 un Bāzela 2. Uh, tika pielietots 8230 eh, bankām un ASV aptuveni 20 bankām. Un trešā lielā atšķirība mm, Eiropā mēs eh, runājam tieši par šiem tematiem un arī Stolojana kungs ar lielu kompetenci eh, pieminēja šos finanšu konglomerātu jautājumus un tā ir tāda Eiropas specifiska iezīme. Un tādēļ komisija ļoti pozitīvi vērtē sasniegto vienošanos. Uh, un gribam atzinīgi vērtēt un aicināt jūs turpināt šo procesu, un īpaši arī jūs, Stolienkungs, kā arī ēnu referents, Bolskundz, Svinbarnkundz, Skinnerkungu, Lambertskungu un Klutiskungu. No uh, padomas puses es arī gribu pateikties Beļģijas un Ungārijas prezidentūrai. Uh, kur ļāva šos jautājumus būtiski virzīt uz priekšu. Finanšu konglomerētā esošās finanšu vienības un apdrošināšanas eh, bankas ir tāda specifiska iezīme banku sektorā Eiropā. Tas ir biznesa modelis, kas labi strādā, bet krīze parādīja, ka ir eh, jāstiprina šis. Uh, sek attiecīgi sektoru direktīvā par šiem finanšu sektoriem. Un tas ir iemesls, kādēļ komisija izteica šo priekšlikumu 2010. gadā, lai mainītu direktīvu. Padoms un uh, parlamenta vienošanās par izmaiņām un par finanšu konglomerātā esošo finanšu vienību papildu uzraucību ļaus uh, vēl būtiski pastiprināt uzraucību un runājot arī par tādiem uh, daudzveidīgiem konglomerātiem sektoros, tāpat arī par banku un arī uh, uh, maksātnespējas divi direktīvu. Tas, ievērojot tās, mēs varēsim efektīvāk rīkoties, un es domāju, ka tas uh, stiprinās stabilitāti finanšu tirgos. Gribu īpaši pateikties jūsu uh, referentam Stolojana kungam par viņa izšķirīgo lomu. Ar viņa palīdzību varējām uzlabot vairākus punktus direktīvā un pievienot ko tādu, kas nav sākotnējā komisijas priekšlikumā. Runājot par stresa tekstiem, jeb noturības pārbaudēm, arī par daudzpusējo sadarbību uzraudzības iestādēs, un tas saskan arī ar uzraudzības pakotni. Tāpat arī aptvērums papildu uh, loma par eh, portfeļu pārvaldību un alternatīvo fondu mm, kontroli, kas ir eh, finanšu konglomerāta esošo finanšu vienību rīcībā. Es gribētu eh, runāt arī par korelācijas tabulām. Tas ir ļoti tāds mm, strīdīgs jautājums. Trialogu laikā mēs daudz par to runājām un ļoti atzinīgi vērtēju sasniegto vienošanos par parlament, ar parlamentu. Man dažkārt ir grūti uh, Uh, saprast, kādēļ uh, padomēji ir uh, tik ļoti sarežģīti pieņemt šo jautājumu, jo mēs varētu ar šo kritēriju palīdzību vienkārši redzēt, cik tālu nacionālais dalībvalstīs ir ieviesti. Uh, uh, mūsu noteikumi un cik tālu ir pavirzījusies situācija darība valstīs. Tādēļ gribu tikai atbalstīt Eiropas parlamenta deputātus šajā darbā, un mēs domājam, ka tā varētu būt nu, vienkārši mūsu darba tāda būtiska sastāvdaļa, lai varētu labāku likumdošanu veidot. Un arī gribētu uh, vēlreiz eh, um, uzteikt to, uh, ka atbalstam jūsu tekstu tādā redakcijā, kādā tas ir uh, tagad izstrādāts. Paldies! Paldies. Nākošais runātājs Bodū kungs. Eh, viena minūte. Paldies. Investoru kompensācijas schēmu funkcionēšana ir uzlabota un tā atbilst banku schēmu standartam. Es gribēju pieminēt, ka mēs nevaram likt vienlīdzības zīmi starp kapitāla tirgus investoriem un komercbanku ieguldītājiem. Abi ir jāaizsargā, bet runājot par investoru un vērtspapīru aizsardzību, mums šeit būtu jāpiemēr arī brīvā izvēle. Es atbalstu to, ka tiek nodrošināta savienojamība starp abām schēmām un atbalstu arī to, ka tiek pagarināti ieviešanas termiņi attiecībā uz Rumāniju un Bulgāriju, lai izpildītu iestāšanās līguma prasības. Paldies! Tagad grupu vārdā Skinner kungs būs pirmais, runās divas minūtes. Paldies, priekšsēdētājs kundze, apsveicu Stolojanu kungu un Vanesa kungu. Uh, Viņu bieži nepiemin, bet viņš eh, ļoti ražīgi strādā parlamenta atbalsta dienestos. Visi ir strādājuši ārkārtīgi smagi, lai panāktu vienošanos par šo likumdošanas aktu, un šis akts arī nodrošinās papildus uzraudzību finanšu grupās. Tas bija tas, ko mēs nepieminējām maksātspējas divi sakarā, un tas ir ļoti svarīgi. Tātad jau esmu dzirdējis no komisāra, ka šeit mums jāpieņem, jāņem vērā transatlantiskais aspekts, jo mēs šeit runājam par lietām, kas ir pārāk sarežģītas, pārāk riskantas. Un ir skaidrs, ka tiek ņemtas vērā arī uzņēmēja intereses, vai tās ir bankas, vai apdrošinātāji, vai kāda citi. Likumdošana piemēr, šis likumdošanas akts piemēro prasības arī šāda veida riskiem. Kā jūs zinat, transatlantiskie jautājumi joprojām ir svarīgi, un mums ir jāiekļauj finanšu konglomerāti arī šajās diskusijās. Es šeit negribu nevienu vainot, bet es negribu teikt, ka īsti finanšu jautājumi ir pareizi atrunāti šajās transatlantiskajās diskusijās. Varbūt jūs to varētu kaut kā skaidrot. Runājot par stresa testēšanu, par uh, iestāžu nozīmību un tā tālāk, jā, tie ir lieli panākumi, un parlaments arī ir smagi cīnījies trialogu ietvaros. Un tieši tāpēc mēs varam runāt par zināmu veiksmi saistībā ar šo likumdošanas aktu, kas nodrošinās labāku patērētāju aizsardzību no to iestāžu puses, no kā tas tiek gaidīts. Paldies! Paldies, Skinegru kungs. Tagad Bolsa, Bolsas kundzei uz divām minūtēm vārds. Paldies galvenais jautājums uzraudzības aspektā ir tas, lai netiktu atkārtota uzraudzība veikta, bet, protams, ir jānodrošina ir vienāds regulējums, vienāda uzraudzība dažādiem uzņēmumiem, dažādos sektoros. Tas ir saistīts ar uh, vairākiem grozījumiem, kas ir iesniegti, nodrošinot, ka visi riski tiek sekti, izvairoties no uzraudzības pārklājumiem. Kā Pīters tikko pieminēja, tiek iekļauts arī salīdzināšanas tabulas šajā likumdošanas aktā, un laimīgā kārtā visas institūcijas par to ir vienošanās, par to ir vienojušās jo ir diezgan grūti iekļaut šāda veida papildinājums likumdošanas aktos. Es esmu pārliecināta, ka šās e, tabulas ir ārkārtīgi svarīgas uzraudzības arhitektūrā. Un runājot par starp institucionāliem nolīgumiem, mums varbūt šeit būtu jāskatās e, uz izņēmumiem sektorālā līmenī, nevis uz izņēmumiem atsevišķu gadījumu līmenī. Runājot par datumiem, Eh, šeit jāpiemina tehnisko standartu pieņemšana divu gadu laikā pēc šī likumdošanas akta pieņemšanas, un tādējādi tiks atvieglot arī ieviet, ieviešana. Stresa testi ir iekļauti, bet tie nav obligāti, un iespējams, ka pārskatīšanas gaitā to varētu arī izdarīt. Man ir zināms sarīktinājums par to, ka apju, aptuvums jeb aptvērums ir iekļauts tikai pārskatīšanas klauzulā Un šeit mēs runājam tikai par lieliem konglomerātiem, nevis ieviešam kaut kādus sliekšņu līmeņus. Jā, zināmā mērā varam runāt par kaut kādu kontroli, bet es nesaprotu, kāpēc mēs nevarējām drosmīgāk iet uz priekšu jau šajā brīdī. Nu, rezultāts ir labs, bet pārskatot šo dokumentu mums būtu jābūt drosmīgākiem un jāņem vērā daudz jautājumu, kurus mēs jau gribējām iekļaut pēc laika. Paldies! Paldies, Balsas kundze. Tagad Gigolda kungam zaļo vārdā. Pusotra minūte. Darbie kolēģi un kolēģis Stolajankungs par Njēkungs. Arī mēs domājam, ka šis ziņojums ir nepieciešams nepieciešams, lai mainītu sliktu ziņojumu 2002. gadā un arī neveiksmīgu direktīvu par finanšu konglomerātiem. Tā bija tā izpratne pirms krīzes, un toreiz negribēja tādu spēcīgu regulējumu, bija daudz izņēmumu, ir būtiski, ka mēs to tagad esam mainījuši un labojoši. Tāpat nozīmīgi ir tas, ka tagad uh, kopīgā komiteja, uh, kurā bankas apdrošināšanas un vērtspapīru un biržas darījumu uzraudzības iespējas mm, saņem lielāku kompetenci šīs institūcijas varēs plašāk skatīties ne tikai banku un apdrošināšanas sektorā situācijas attīstības tendences un pārbaudīt to darbību. Un šis dalījums trīs dažādos uzraugos neatbilst realitātei finanšu tirgos. Toreiz nevarējām pavirzīties vēl tālāk. Žēl, ka nozīmīgākie jautājumi ir tikai pārskata klauzulā Tādēļ mēs ceram, ka ziņojums būs ļoti spēcīgs un gan starptautiskās finanšu institūcijas, gan arī jūs, Banjiekungs un komisija eh, nākošgad eh, sniegs skaidras atbildes, eh, ko um, sagaida pilsoņi jautājumos, kad institūcijas ir pārāk lielas, lai tām ļautu sabrukt, un tieši šajos jautājumos ir nepieciešama vēl papildus darbība. Paldies. Nākošais runātājs Morgantī kungs. Viena minūte. Paldies, priekšstādātājs kundze. Šie uh, dažādi uzņēmumi, kas tiek apzīmēti ar finanšu konglomerātiem, ir ļoti dažādi un ir um, sarežģīti rast vienotu risinājumu. Tas ir novedis arī pie zināmām problēmām. Šīs grūtības tikai padziļināja finanšu krīze. Mēs tagad mēģinām labot likumdošanu, un uh, tas ir nepieciešams pēc krīzes. Jaunā uh, vērts Eiropas vērtspapīra un tirgus iestāde, tai jārīkojas vienoti un ļoti spēcīgi. Manā izpratnē ir ļoti nozīmīgi veidot tādas vienotas uzraudzības mehānismus un iespējas. Iestādes mums ir nepieciešama atbilde Eiropas līmenī, ir jānovērš konflikti, kas varētu novērst, novest pie tā, ka kādos sektoros nav pietiekama uzraudzība. Un mums ir stingrāk jāskatās uz finanšu jomu, kas nozīmē jauns noteikums Bez tam mums ir jāstiprina Eiropas dimensija. Paldies! Paldies! Un tagad brīvā mikrofona procedūra. Vispirms došu vārdu Ilenai Bazesku kundzei. Jums ir viena minūte. Paldies, priekšsādātāja kungs. Arī es gribētu pateikties Stalžan kungam viņa izstrādātais ziņojums par finanšu konglomerātu esošo finanšu vienību papildu uzraudzību uzraudzīs situāciju šajā sektorā. Un šī papildu uzraudzība ir būtiska, lai to uh, pilnā mērā pielietot. To nosaka globalizācija un tās ietekme uz Eiropas finanšu tirgiem. Pēc krīzes mēs redzējām, ka uzraudzība finanšu sektorā nav bijusi pietiekama Mūsu darba mērķis ir uh, plašāka uzraudzība, plašāka uzraudzība finanšu sektorā Eiropas līmenī. Dažas finanšu uh, grupas, ja finanšu konglomerātus nevar pakļaut uzraudzībai viņu juridiskās starpības formas dēļ. Un uh, ir dažkārt uh, sarežģīti skatīt banku sektoru atsevišķi no apdrošināšanas sektora un gribu uzsvērt, ka finanšu konglomerātam jāpakļauj vienādai uh, harmonizētai pārbaudai, kas būtu vienota visiem. Paldies! Un tagad es turpināšu ungaru valodā. Dosim vārdu gala, iliko gala pēc vienu minūti tāpat kā iepriekšējā runātāja. Paldies, priekšsēžkungs! Stojāna kunga e, ziņojums ir e, lielisks e, paveikts un vairāk nekā īstajā laikā. Krīze izraisīta lielā mērā saistībā ar šo tirgu nepietiekošu uzraudzību, un šī problēma ir jāatrisina, riski ir jāsamazina Es piekrītu, ka liela eh, riska eh, līmeņa eh, principā pastāv attiecībā uz finanšu konglomerātiem, un tas noteiks arī situāciju finanšu tirgos nākotnē. Ir jānodrošina stabila stabilitātes atjaunošana, tādēļ direktīvas teksts ir jāgroza. Es būtu arī par to, ka tikt izstrādāt pavisam jaunu direktīvu caurskatāmis jomā. Uh, Eh, stresa pārbaudas tad parādīs eh, vājos punktus, un līdz ar to mēs varēsim mazināt finanšu konglomerātu pakļautību riskiem. Paldies, deputāts kundze. Tagad došu vārdu Gozes kungam. Vienu minūtu, lūdzu. Merci, Paldies, priekšstādātāja kungs. Viena piezīme un viens jautājums. Piezīme. Nu, sākumā gribu pasvietrot to, ka pateicoties Stoljana kunga darbam varējām sasniegt vienošanos pirmajā lasījumā, un es ceru, ka šis teksts mm, laicinās arī padomu sasniegt vienošanos abos pārējos jautājumos, un priekšsēdētāji kungs lūdzu e, jūs Bodī e, kungam vēlreiz dot vārdu, un viņam vajadzētu vēlreiz uzstāties juridiskās komitejas vārdā un es to lūdzu kā tautas partijas uh, koordinators. Paldies! Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Šis likumdošanas akts varētu samazināt sistēmiskos riskus, ko šie konglomerāti rada. Ir skaidrs, ka šeit netiek runāts par katra locekļu uzraudzības, aizstāšanu ar kaut ko citu. Šeit mēs iekļaujam dažāda veida tirgus, kapitāla tirgu, apdrošināšanas tirgu un tā tālāk. Šeit mēs runājam par grupas līmeņa uzraudzību un papildus uzraudzība neradīs uh, lielāku birokrātiju, bet veicinās sadarbību starp dažāda līmeņa regulējošām iestādēm, kam ir šāds pilnvarojums. Paldies! Un tagad dosim vārdu Sikērska kungam, lūdzu. Paldies! Jāpiekrīt referentam, ka nepietiek ar to, ka mēs cīnāmies ar krīzes sekām, ir jāpieņem arī pienācīgs regulējums, lai novērš šādu krīzi atkārtošanos. Šāda pieeja tieši arī mums ir nepieciešama. Kapitāla plūsmas ir labāk jāvar kontrolēt, mums ir jāsaprot, eh, jāvar saprast esošā situācija un jānodrošina finanšu pienācīgu uzraudzību, lai mēs zinātu, kādiem mērķiem tas kalpo. Un eh, kā pēdējām eh, brīvā mikrofona procedūrā došu vārdu. Mi, eh, tas ir atvainojot noslēdzot brīvo mikrofonu debates, dosim vārdu komisijas pār, pārstāvjiem Mišēlam Bernie kungam lūdzu. Merci, Paldies, priekšsēdētāji kungs. Gribu pateikties arī visiem tiem, kas uzstājās un atbalstīja Stolajānu Kongu. Es gribētu izteikt pāris piezīmes un precizējumus. Skinner kungs, paldies par jūsu teikto, jūs esat ļoti kompetents runātājs šajā jautājumā, un jūs teikt noteikti arī saklausīt to, ka šis ziņojums ļaus paplašināt uzraudzību un padziļināt darbu. Jūs arī atsācāties uz kā 20 dokumentu, es bieži vien par to esmu runājis, un arī Basesko kundze to pieminēja. Neviens sektors, neviens instruments nedrīkst palikt ārpus uzraudzības, kas būtu uh, efektīva un inteliģenta. Sikerska kungs tikko arī uh, uzstājās un runāja par šo vispārēju uzraudzību. Diskusijās um, un sarunās, kuras esam veduši ar ASV, redzu to, ka paiet laikam, nu bez tāda naivuma, bet ar lielu tādu uzticības um, devu, mēs redzam, ka tie teksti, par kuriem runājam, un arī tikko runājam par Langenkungu um, ziņojumu, proti ārpusbiežas atvasinājumiem, tātad ir nepieciešama tāda tehniska sadarbība ar ASV uzraugiem un regulātoriem. Tas sākās pagājušā vasarā. Un tagad par saturiskiem jautājumiem. Skinnerkungs varu teikt jums, ka šīs diskusijas ir ļoti intensīvas un uh, neko neatstājam nediskutētu, neatstājam neko malā. Un par finanšu konglomerātiem runājot ļoti skaidri, gribu pateikt, ka tiekoties ar ASV vāras iestādi un ministriem, esmu teicis, ka šo specifisko jautājumu Eiropiešiem skatīsim tādā kompleksā izpratnē. Tas ir mūsu puses redzējums. Transatlantiskā dialoga ietvaros uh, tas netiek diskutēts, bet uh, Bāzeles uh, dokumentu izstrādes ietvaros. Jo, nu, tas arī ir tāds globāls aktieru iesaistīšanas uh, mehānisms un ļoti rūpīgi un uzmanīgi veicam šo darbu. Uh, Šarona Bolskundze atgādināja par sasniegtajiem rezultātiem, un tas ir ļoti nozīmīgs bijis salīdzināšanas tabulu jomā. To redzam arī uh, tekstā, kas ir jūsu rīcībā. Piekrītu Gigolda kungam par to, ka ir nepieciešama tāda konsolidēta globāla uzraudzība. Morgantī kungs runāja par institūciju nozīmi. Tas arī ir ļoti būtiski un jāsaka, ka esam paredzējuši pārskatu 2012. un 2013. gadā. Darīsim visu iespējamo, jo Gigaut kungs um, tas jautājums, par ko jūs runājāt, un uh, šie dokumenti ir tikai pirmais solis, un mums ir jāpaplašina tas, um, šis jautājums par konglomerātiem attiecībā uz uzraudzību, uz uh, um, uh, kom komitejas uh, kopējo darbību un arī CRD4, kā arī maksāt nespēja divi dokumentu izpratnē. Ļoti nozīmīgs jautājums, kas ir specifisks Eiropai un kas skar tāds ļoti būtisks un liels uzņēmums, nosaka to, ka mums ir jāturpina diskusijas par finanšu konglomerātiem un jau teicu, ka darīsim to 2012. un 2013. gadā, un kā Bolskundze teica, ļoti ambiciozi rīkosimies, cik vien ambiciozi iespējams. Paldies! Köszönöm szépen. Paldies, komisār kungs. Un tagad dosim vēlreiz vārdu referentu kungam, Stoljānu kungam. Paldies, priekšsēžkungs, vēlreiz pateicos visiem runātēm, kas šajās debatēs uzstājās un tajā pacēla vairākas jautājumas. Par vairākiem no tiem mums bija plašas debates trialogas sanāksmēs arī dzan. Un patiesībā eh, mani kolēģi ierosināja dažus grozījumus. Galvenais šķērslis, ar kuru saskārāmies, kur dēļ nepanācām vienotību par šiem jautājumiem, bija ietekmes novērtējuma trūkums neaizmirsīsim, ka mēs runājām par finanšu sektoru, kas ir ļoti sensitīvs attiecībā uz jebkādu veidu regulējumu, un jebkādu veidu regulējumam ir arī sava cena. Tādēļ būsim piesardzīgi eh, ierosinot regulējumu. Šajā jomā es ļoti ceru, ka komisija spēs varbūt jau nākamgad nākt, kā viņi paši ir piedāvājuši, ar jaunu priekšlikumu, jaunu direktīvu klajā attiecībā uz finanšu konglomerātu eh, uzraudzību un vēlreiz gribētu pateikties komisāram Barņiekungam. kungam un viņa darbiniekiem, kas ir strādājuši ļoti intensīvi ar Ungāras prezidentūru un ar mūsu kolēģiem, lai panāktu šo konsensu, eh, kuru mēs cerams rīt balsojumā atbal eh, atbalstīsim. Paldies! Paldies, deputāta kungs, referenta kungs. Un tagad plenumam paziņoju, kā līdz ar to debats par šo jautājumu ir